Rozpoczynamy posiedzenie naszej komisji, pierwsze posiedzenie po okresie przerwy wakacyjnej. Labrīt, gribētu sākt mūsu pirmo sēdi pēc vasaras brīvlaikiem. Pirms sešiem, sešām nedēļām, 17. jūlijā, mums bija tikšanās ar komisāru kungu un mums pastāstīja par uh, lauksaimniecības ministru padomus rezultātiem, ņemot vērā situāciju. Piena uh, izstrādājuma tirgū tā bija īpašā sanāksme, kas tika organizēta. Tagad pēc sešām nedēļām gribu jūs sirsnīgi sveikt šajā sēdē, uh, laipni lūgt visi deputāti, mūsu viesi, līdzstrādnieki un uh, Priekšstādētājs pasveicina arī tulkus. Tagad ķersimies pie darba. Es ceru, ka jūs visi esat labi atpūtušies, sakrājuši spēkus jaunajai sezonai. Esat iepazinušies ar darba kārtības uzmetumu. nākamais priekšpusdienas otrā daļā mums būs koordinatora sēde. Mums ir jāpieņem darba kārtība pašreizējā versijā. Kolēģiem nav ne iebildumu, ne komentāru par to. Domāju, ka varam to līdz ar to pieņemt. Un mēs varētu pieņemt darba kārtību. Šo sēdi eh, var klausīties arī tīmeklī. gēlu, slovāku, austrie, e, igauņu un maltiešu valodās šodien tulkojumu nevarēs klausīties, par to mēs atvainojamies. Un 25. maija, kā arī 20. un 21. jūnija sanāksmi protokoli tiek pieņemts saskaņā ar procedūru. Tagad e, ceturtais darba kārtības punkts, ko mēs e, izskatīsim kopā ar piekto darba kārtības punktu. Tas ir Eiropas Savienības budžeta uh, priekšlikums 2017. gadam. Visas iedaļas Pēters Jārs ir uh, atzinuma autors. Viņš jau vairākas reizes ir gatavojis atzinumus budžeta jomā. Tagad ķersimies pie pirmās daļas un tālāk otrā daļā piektais punkts pilotprojekti un budžeta grozījumi. Un, protams, budžeta procedūra vienmēr norisinās vairākos posmos, kā parasti jūnija mēnesī mēs jau par to debatējām. Lauksaimniecības komiteja pieņēma pilnvaras sarunu sākšanai. 14. jūlijā, tad mēs arī par mandātu balsojām. Bija vairāki grozījumi. Referents kopīgi ar referentiem vienojās par vairākiem kompromisiem. Un tagad uh, grozījumi tiek apspriesti tehniskajās diskusijās. Tagad gribētu dot vārdu mūsu atzinuma autoram. Un pēc tam mēs balsosim par atzinumu priekšlikumu. Jāra kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Labdien visiem kolēģiem! Sveicināt atkal Briselē, un mēs uh, darbu sākam uh, uh, runājot par uh, lauksaimniecībai atvēlēto budžetu. Un, jā, budžets ir tāda politika, kas ir izsakāma skaitļos. Mums ir jāievēro arī kalendārs. Gribēju pateikties visiem ēnu referentiem, jo man bija arī uh, jākritizē zināmi aspekti, ņemot vērā referendumu Lielbritānijā, komisija savus skaitļus sastādīja pārāk vēlu, un uh, padomus skaitļus saņēmām vēl vēlāk. Tie tika publicēti tikai uh, vēlēšana apgabalu nedēļā, un ja mēs vēlamies tā nopietni grodi strādāt pie budžeta, tas patiešām mūsu darbu neatvieglo. Vakar mums vajadzēja sasaukt arī īpašo ēnu referentu sēdi. Es gribēju pateikties kolēģiem par sapratni, bet mums vajadzētu arī pateikt padomē skaidru un gaišu nopietnas konsultācijas nozīmē to, ka parlaments un visi pārējie uh, līdztiesīgi piedalās diskusijās, un es patiešām esmu optimistiski noskaņots un ceru, ka nākamreiz skaitļus saņemsim agrāk. Un, ja mēs runājam par konsultācijām, par sarunām, kādi bija tie galvenie aspekti, kas izkristalizējās to laikā? Jāsaka, ka padomes piedāvātie samazinājumi atsevišķās pozīcijās mums nav paprātam, mums tuvāks ir komisijas piedāvājums, nu jā, varētu varbūt tā nedaudz sarkastiski teikt, ka tas ir pietiekami labs vai pietiekami slikts, un mēs arī vienojāmies ar uh, politiskajām grupām, ka tas budžets, kas ir paredzēts krīzēm, katastrofām, ārkārtas situācijām, ir uh, jāpieņem. Tas mums patiešām ir ļoti svarīgi. Mēs arī uh, paudām nožēlu par paredzētajiem budžeta sadzinā, samazinājumiem, un komisija teica, ka šie samazinājumi īstenībā nu, nemaz nebūs tik uh, traģiski, jo jāsaka arī, ka projekti bieži vien eh, vilcinās, ka to īstenošana vilcinās, un mēs negribam, protams, eh, lai nauda ietu uh, zudumā. Man ir uh, laba ziņa un slikta ziņa par pilotu projektiem. Esmu patiešām priecīgs, ka uh, reģionos, Eiropas Savienības reģionos ir pieteikti tik daudz pilotu projekti. Uh, Un, nu, ir grūti izvēlēties labākos eh, visā šajā lielajā piedāvājumā. Un eh, tie pilotu projekti, kam ir A un B reitings, eh, tiem, nu, tie tik īpaši izcelti. Bet jāsaka, arī budžeta komisijai šeit būs savs vārds sakāms. Es gribēju pateikties visiem kolēģiem, kas arī pielika savu roku, izvēloties, atlasot šos pilotu projektus. Un mm, ir ļoti jauki, ka reģioni ir aktīvi un ir aktīvi piedalījušies iesaistījušies projektu izstrādē un ceram, ka tā tas arī uh, paliks. Un kādas ir politiskās nostādnes? Mēs uh, esam gatavi cīnīties pret problēmām, uh, mēs neesam pārāk ideālistiski noskaņoti, bet uh, ja runājam par uh, vidusposmu budžeta plānošanu, mēs vēlamies uh, nospraustos mērķus sasniegt, un mēs nedrīkstam atkāpties uh, no piedāvātā finansējuma, jo jāsaka, izdevumi ir tikai palielinājušies Eiropas lauksaimniecībā, nevis samazinājušies, un mums ir patiešām jāpild savu dotie solījumi. Tas bija pagaidām viss no manas puses. Vēlreiz liels paldies visiem ēnu referentiem. Uh, jo jāsaka, ka nu, vakar mums uh, nācās arī tādu neparedzētu sēdi vēl pēdējā brīdī sasaukt. Paldies! Dziękuję panu posłowi sprawozdawcy. Paldies jums, Jāra kungs. Raugos zālē, bet uh, neviens kolēģis šķiet izteikties nevēlas. Tādēļ varam uzreiz ķerties pie balsošanas. Karti pokazywałem Wspominałem o tym. Lūdzu, visus sagatavot balsošanas kartiņas. Pirmais grozījums par pieņemts. Otrais grozījums par pret noraidīts. Trešais grozījums par Pieņemts. Ceturtais grozījums par. Pieņemts. Piektais grozījums, kas par? Pieņemts. Sestais grozījums par? Pieņemts. Septītais grozījums, kas par? Pieņemts. Astotais par? Pieņemts. Devītais par pret noraidīts. Desmitais grozījums par pieņemts. Vienpadsmitais par pret noraidīts. Divpadsmitais par pieņemts. Trīspadsmit par pieņemts. 14 par pieņemts. 15. grozījums divās daļās. Pirmā daļa. Kas par pieņemta? Otrā daļa par pret noraidīta. 16. grozījums par pret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 Vajadzētu pārbaudīt, labi, nobalsosim elektroniski par 19. Nē, par 18. Sākam balsot. 19. Poprāvka 19. 19, jest. Priekšsēdētājs sev izlabo, nē, tomēr par 19. Balsojam elektroniski par 19. Beidzam balsot. Paldies! Pieņemts. 21. par. Pieņemts. 22. Referenta kungs lūdzu. Jā, šeit ir tikai mutiskais grozījums. Un Grozījuma autors vēlējās vērsties pret budžeta samazinājumu un mēs gribējām arī tā tad teikt šeit reject, tā tad vārds refuse tiek nomainīts ar vārdu reject, lai tā tad būtu skaidrs arī angļu valodā, ka a, grozījuma autors ir pret, a, pret šo budžeta samazinājumu. Viņš noraida. Un es domāju, ka tādā veidā grozījuma autora vēlme labāk tiek pausta. Tātad viss top skaidrāks. Paldies, saka priekšsēdētājs. Tas arī ir atzīmēts balsojuma sarakstā. Kas par 22. grozījumu? Pieņemts. 24. par pieņemts. 25. par pieņemts pieņemts. 26. par pret noraidīts. 27. par pret noraidīts. 28. ar tādu pašu mutisko grozījumu kā iepriekšējā 22. grozījumā. Tur nevajag vairāk neko paskaidrot. Kas par 28. pieņemts? 29. grozījums par pret noraidīts. 30. Labi, vajadzētu nobalsot elektroniski par 29. Sākam balsot. Zamekam gusovanie. Beidzam balsot. Jā. Nebija pārāk liels balss pārsvars. 30. grozījums par pret. Noraidīts. 31. par pret. Noraidīts. Varbūt jāpārbauda. Nobalsosim elektroniski par 31. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 2, 33, 34 głosować razem. 32 līdz 34 balsojam par visiem kopā. Nē, tomēr atsevišķi. 32 par pret, noraidīts. 33 par pret, noraidīts. 34 par pret, noraidīts. Noraidīts. 35. par pret. Pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski par 35. Beidzam balsot. Pieņemts.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 Grozījums noraidīts. Tagad A kompromiss. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Ir uh, viens par daudz no sociālistu grupas. Labi. Atkārtosim, nobalsosim vēlreiz par A kompromisu. Sākam balsot, tā tad no sociālistiem ir uh, par vienu mazāk jābalso. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 48. grozījums par noraidīts. 49. par, pieņemts. 51. par, pret. Pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 54. par pret noraidīts 55. par pret noraidīts, bet eh, drošības labad pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski par 55. Beidzam balsot. Noraidīts. 56. grozījums par pret noraidīts. 57. par pieņemts. 58. par pret noraidīts. 59. par pieņemts. 60 par pret noraidīts. 61 par pret pieņemts. 62 par pieņemts. Tagad balsosim elektroniski par visu šo atzinumu grozītā redakcijā. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa. Bet, nu, sākumā gribēju pateikties arī mūsu referentam. Otrā daļa ir balsojums par atsevišķiem grozījumiem. Un referents jau mums ir visu paskaidrojis. Divdesmit otrā jūlijā līdz 22. jūlijam bija jāiesniedz visi grozījumi. Mēs neesam vienasprāts ar padomi, un, ja runājam par pilotprojektiem, tas arī ir iekļauts uh, balsojuma sarakstā. Jūs noteikti atminēsieties, ka mēs uh, varējām iepazīstināt budžeta komiteju ar, ar pilotprojektiem, un Eiropas komisija izvērtēja pilotprojektus. Un bija tikai viens mūsu piedāvātais projekts, eh, kas tika novērtēts eh, augstāk eh, par C atzīmi. Tātad tie bija projekti, kas tika izvērtēti kā nu, reāli īstenojami, kas varētu būt veiksmīgi. Citi projekti nesaņēma tik augstu novērtējumu. un arī deputāti novērtē pietiekam augstu vienu projektu. Un tiek balsots par tiem projektiem, kas ir saņēmuši vai nu A vai B atzīmi. Un bija iespējams arī projektus tiešā veidā iesniegt komisijai, bet tie nav iekļauti šajā novērtējumā. Un tagad mums ir jābalso par projektiem. Es gribēju tikai kolēģiem atsaukt atmiņā. ka neskatoties uz projektu vērtējumu un uz uh, to atbalstu, ir iespējams tos iesniegt atkārtot budžeta komitejā līdz 1. septembrim. Vai referents vēl vēlētos kaut ko teikt? Nē. Labi. Tad mēs varam uzreiz ķerties pie balsošanas. Par budžeta grozījumiem. 57, 66, pirmā daļa. Głosujemy nad... Šeit um, mēs runājam par apjomu. Tad pirmā daļa. 57,66 pār pret. Noraidīts. Otra daļa šajā grozījumā. Par tekstu pašu. Kas par? Par pret. Noraidīts. Mēs balsosim par 57,50 uh, grozījumu. Par. Piecdesmit septiņi, piecdesmit par. Paldies, pret. Pieņemts. Nākamais grozījums - 57, 55 par. Paldies, pieņemts. Nākamais 57, 59 par pieņemts. Grozījums 57, 54 par pieņemts. Grozījums 57, 63 par pieņemts. Grozījums 57, 52 par pieņemts. Grozījums 57, 77 par pret noraidīts. Grozījums 57, 86 par pret noraidīts. Grozījums 57, 56 par pieņemts. 57, 78 par pret noraidīts. Grozījums 57, 73 par pret noraidīts. Grozījums 57, 60 un 57, 83 ir identiski, kas par pieņemts. Grozījums 57, 81 par pret noraidīts. Grozījums 57, 79 par pret noraidīts Grozījums 57, 74 par pret noraidīts. Grozījums 57, 82 par pret noraidīts. Grozījums 57, 75 par pret noraidīts. Labi, pārbaudīsim, pārbaudam. Pārbaudām elektroniski. 57, 75. Sākam balsot. Sākam balsot. 57, 75. Beidzam balsot. Paldies. Norādīts nākamais 57, 76 par pret norādīts. Grozījums 57, 80 par pret noraidīts. Grozījums 57, 84 par pret noraidīts. Grozījums 57, 87 par pret noraidīts. Grozījums 57, 68 par. Paldies! Man liekas, ka pat vienbalsīgi pieņemts. Grozījums 57, 89. Atkrīt. Nākamais. Grozījums 57, 90 par pret noraidīts. Grozījums 57, 91 par pret noraidīts. Grozījums 57, 92 par pret noraidīts. Grozījums 57, 64 par pieņemts. Grozījums 57, 69 par pret noraidīts. Grozījums 57, 93 par pret atturas noraidīts. Grozījums 57, 53 par pieņemts, grozījums 57, 94 par pret noraidīts, grozījums 57, 70 par pret noraidīts, grozījums 57, 57 par pieņemts, grozījums 57, 71 par pret noraidīts, grozījums 57, 61 par pieņemts, grozījums 57, 95 par pret noraidīts, grozījums 57, 72 par. Tas būs kopā ar 57, 96 par pret noraidīts, grozījums 57, 58 par pieņemts, grozījums 57, 65 par pieņemts, grozījums 57, 62 par pieņemts, grozījums 57, 51 par pieņemts pieņemts. Grozījums 58.00 Pilotu projekts. Šeit ir runa par jaunajiem pilotu projektiem balsojumā. Vēlreiz 58.00 par. Paldies, pieņemts. Grozījums 58.01. līdzīgs projekts par pieņemts grozījums 58,02 par pret noraidīts, bet mēs pārbaudīsim to. Sākam balsot. Beidzam balsot. Paldies. Grozījums 58.03 par pret noraidīts. 58.04 par pret noraidīts. Grozījums 58.05 par pret. Pārbaudīsim 58.05. Sākam balsot. Paldies. Noraidīts bet vienmēr labāk pārbaudīt. Beidzam balsot. Nākamais 58.06 eh, par pret noraidīts. 58.07 par pret noraidīts. 58.08 par pret noraidīts. 58.09 par pret Noraidīts. 58, 10 par. Pret. Noraidīts. 58, 13 ir atsaukts. Bija jau pozitīvs um, ieteikums, un tas uh, tagad ir eh, iestrādāts eh, kādā citā pozīcijā no nu, vienas, un tas jau ir pieņemts. Tā tad. Piecdesmit septiņi, eh, sešdesmit septiņi, kas par pieņemts. Nākamais ir 57, 98 grozījums. Šajā ir pierekuma Gines, kas par pieņemts. Tad uh, 57. 97 par pret noraidīts. Tātad. Tie bija balsojumi par uh, grozījumiem. 11. oktobrī atzinums tiks pieņemts, rezolūcija tiks pieņemta budžeta komitejā. 26. oktobrī balsojums parlamentā. No 28. oktobra līdz novembra vidum būs samierināšanās komitejas darbs, un tad saņemsim arī vēl tā rezultāts parlamentā. Jūs tagad varat uh, izņemt balsojuma kartes. Un uh, nākamais ir sastais darba kārtības punkts. Investīcijas nodarbinātībā un izaugsmē. Eiropas uh, struktūra un investīcija fonda ieguldījumu izmantošana ziņojuma novēršana saskaņā ar KNR 16. pantu 3. punktu atzinumu ir sastādījusi uh, Tančils kundze. Reģionāla lieta komiteja ir uh, atbildīgā komiteja. Šis ir atzinums. 15. martā tika pieņemts lēmums, ka Agri komiteja sastādīs atzinumu par iniciatīvu un par īstenošanas komiteju. To pieprasīja reģionāla komiteja. Un vēlreiz atkārtoju, tas nav likumdošanas, bet gan pašiniciatīvas ziņojums. Un uh, Regi komiteja ir uh, pieprasījusi īstenošanas ziņojumu. Nu, tā tad. Es gribētu lūgt uh, kolēģi izteikties. 24. maijā mēs jau sākām diskutēt par šo jautājumu, un Dančils kundze šodien var iepazīstināt mūs ar viņas izstrādāto dokumentu. Tātad dod vārdu Dančils kundzei lūdzu. Fondurile structurale și de investiții. Paldies, priekšsādātāja kungs bankas, struktūra fondi un uh, it īpaši lauksaimniecības uh, domātajiem ir ļoti nozīmīgi, lai sasniegtu 2020. gada Eiropā nospraustos mērķus, bet tāpat arī, lai mēs zinātu, kāda ir situācija, reālā situācija investīcija jomā ekonomikā. Zinām, ka Eiropā ir sarežģīta situācija gan ekonomiskā, gan politiskā uh, jomā. Tā ir pirmā apmaiņa par šiem jautājumiem, un tādēļ koncentrēju manu uzmanību uz lauksaimniecības um, jomu, par attīstības iespējām un par finansējumu. Tas ir finansējums, kas iedrošina lauksaimniecības uh, jautājumu risināšanu daudzās dalību valstīs. Mēs runājam par uh, visu uh, nospraustu uh, laika posmu un tiek uzlabota iepriekšējā darba kārtība, lai nākotnē varētu strādāt uh, efektīvāk un atbilstu specifiskajiem teritoriju dažādajiem uh, mērķiem. Tāpat arī trīs būtiskie uh, mērķi inovācijas, uh, inovācijas un klimata pārmaiņu jomā aptverams un izmantojams. Daži reģioni nevarēja pilnībā izmantot šo jaunās uh, lauksaimniecības fonda elastīgumu pilnā apmērā, jo redz, uh, cik uh, sarežģīti ir saņemt šos uh, fondus un kāda ir kontrola. Tādēļ mums vajadzētu novērtēt reālo uh, ietekma un e, izdarīt arī e, secinājums par pozitīviem un negatīviem darbības aspektiem šajā fondā, lai mēs varētu novērst e, kavēšanos nākotnē. Tāpat ļoti interesanti bija konstatēt, kā dalību valstis ir izmantojušas piedāvāto kapacitāti, lai varētu palielināt nacionālo fondu izmantojumu un ir izmantojušas elastīgumu ko uh, divi kopējās lauksaimniecības politikas pīlāri piedāvā. Izmantotie resursi ir bijuši salīdzinoši uh, mazāki par 2007.14. gara, bet elastīgums un nacionālā finansējuma līmenis ir um, bijis nedaudz augstāks, to esam konstatējuši. Un viens no būtiskajiem elementiem, kas ir pamanīts uh, izstrādājot šo atzinumu, ir tāds, ka mērķu uh, izmantošana, kas ir operacionālajā ziņā un partnerības ziņā, ir uh, labāka tad, kad uh, vietējās iestādes uh, iesaistās un vietējie spēlētāji mm, darbojas. Šādā veidā mēs varam labāk strādāt ar vietējiem ražotājiem, lai admi, tāda aktīvāka būtu šo fondu pārvaldība. Un izstrādājot šo atzinumu, es ar nepacietību gaidu jūsu pieteikumus un ierosinājumus. Paldies! Džinkuja. Paldies! Paldies, ka iepazīstinājāt ar atzinumu projektu. Tagad pirmais runātājs Ozokungs. Lielas paldies priekšsādātāji. Attiecībā uz uh, šiem fondiem uh, šis uh, paziņojums runā par um, Eiropas politiku attiecībā uz investīcijām. Tas nozīmē, ka tiek dota priekšroka konkrētām lauksaimniecības nozarēm, un pārējās nozares tiek atstātas novārtā. Līdz ar to mēs neņemam vērā progresu, kas ir panāks daudzās dalībvalstīs. Tātad, ja runa par 2014. Eh, līdz 2016. gada investīcijām, eh, radušās problēmas ar tulkojumu angļu valodā. Vai tagad viss ir kārtībā? Vai es varu turpināt? Jā, tātad es teicu, ka parādās eh, konkurence starp dalību valstīm. Uh, Un, eh, ja ir runa par 2014. Eh, līdz 2016. gada investīcijām, tad šajā tabulā dati ir pilnīgi skaidri. Eh, priekšroka tiek dota austrumu valstīm attiecībā uz graudaugiem. Un tādas valstis kā Francija Eiropas rietumos tiek atstātas novārtā. Tas nozīmē, ka <clears throat> mēs arī piešķiram vairāk budžeta bēgļiem un uh, cilvēkiem, kas atrodas grūtībās tādās valstīs kā Vācija. Uh, tas nozīmē, ka tiek pieprasīta arī algu samazināšana, tiek uh, pieprasīt eh, tāda politika, kas eh, neļautu mums eh, nodrošināt visu to, kas ir vajadzīgs Eiropai. Mums ir jāatcerās to, tas, kas notika pirms krīzes. Tāpat es ļoti bieži tiekos ar franču lauksaimniekiem, un es uzskatu, ka mums vajadzētu darīt visu iespējamo un pēc iespējas ātrāk, lai viņiem palīdzētu. No może rolnicy nie będą tacy groźni, żebyśmy musieli uciekać. Iespējams, ka mums nevajadzētu baidīties no lauksaimniekiem. Agilās kundze. Paldies, priekšādātāji. Pirmām kārtām es vēlētos pateikties atziņam sagatavotājai. Gribētu norādīt, ka šis projekts ir ļoti labs, tas ir ļoti labs pamats tālākajam darbam un arī priekšlikumiem. Uh, Uzskatu, ka arī nosaukums ir ļoti svarīgs, proti, kā mēs varētu investēt uh, um, ekonomikas izaugsmē. Man ir pāris jautājumu, un uh, tie attiecas uz uh, šī atzinumā būtību un ļoti es gribētu pieminēt tieši otro punktu. Tiek runāts par investīcijas fondiem un tiek runāts par to, ka šiem fondiem ir li ļoti liela nozīme. Bet es uzskatu, ka mums vajadzētu dot arī papildinājumu šiem um, punktiem, šiem fondiem, jo tieši tas varētu ļaut mums nodrošināt vajadzīgo izaugsmi. Mēs runājām par Junkera plānu, un uh, arī šeit tiek pieminēts tas, ka lauku reģioni tiek atstāti novārtā. Tieši tāpēc uh, šie papildinājumi ir tik būtiski. Vēl kāda lieta ir ļoti svarīga šajā atzinumā. Uh, Mums vajadzētu pievērst uzmanību tam, ka uh, ir jāveicina nodarbinātība. Tas ļautu savukārt paaugstināt ekonomikas izaugsmi. Tieši tāpēc šiem plāniem ir galvenokārt jādomā par jauniešiem un par sievietēm. Ja mēs neļausim uh, nodrošināt kontaktus ar jauniešiem un ar sievietēm, tad mēs nevarēsim viņiem palīdzēt. Par šiem diviem punktiem es gribēju runāt, un es gatavošu arī attiecīgus grozījumus atzinumam. Paldies! Nākamais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji. Andžo kungs. Es vēlētos pateikties um, Dančēlas kundzei par um, sagatavotu atzinumu un par veikto analīzi. Ir būtiski atzīmēt, un šeit piekrītu viņas viedoklim, attiecībā uz to, ka mums vajadzētu regulēt šos fondus, vajadzētu nodrošināt, lai viss tiktu darīts uz vietas, lai beidzot tiktu ņemta vērā arī subsidiritāte. Tātad, jo mēs būsim tuvāk šiem cilvēkiem, kas strādā uz vietas, operatoriem, jo augstāka arī būs efektivitāte. Tātad mums ir jādomā galvenokārt par nodarbinātību un par izaugsmi. Uh, Kā jau norādīja atzinuma sagatavotāji, mums ir jādomā par finansējuma apmēriem. Pašlaik mums vajadzētu domāt par uh, daudz lielākām summām. Tātad te ir runa par 2017. gadu. Mums noteikti būtu jāstrādā pie nodarbinātības un pie izaugsmes. Mēs redzam, ka šeit ir radušās problēmas attiecībā uz fondu izmantošanu. Tātad. Tā, Mums ir jādomā par šo fondu likviditāti visas Eiropas Savienības līmenī. Galu galā, ja mēs vēlamies nodrošināt konverģenci, un tas ir viens no mūsu galvenajiem mērķiem, mums vajadzētu galvenokārt domāt par vienkāršošanu un par struktūra fondu labāku izmantošanu. Atzinumā tas jau ir pieminēts. Ja mēs vēlamies um, noturēt pie dzīvības vissarežģītākos lauku reģionus, tad mums vajadzētu rīkoties ar neatlaidību un ar mītiecību, mm, tā lai šie lauku reģioni m, mm, varētu dzīvot arī nākotnē. Tieši tāpēc a, mums vajadzētu domāt par tālākiem plānošanas periodiem. Es iesniegšu arī attiecīgus grozījumus, lai mēs varētu nonākt pie šiem mērķiem. Paldies! Bardzo dziękuję. W tej chwili poproszę pana. Paldies. Vakar Sela kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es vēlētos paust savu atzinību Dančēlas kundzei par ļoti labi paveikto darbu. Mēs runājam par ļoti svarīgu jautājumu Mums ir jāatceras krīze, kuru ir piedzīvojusi Eiropas Savienība, un jo īpaši tas, kā šī krīze skāra lauksaimniecības sektoru. Tieši tāpēc Eiropas investīciju fondi būtu jāizmanto pēc iespējas efektīvāk. Un mums vajadzētu domāt arī par Eiropas 2020. gada mērķiem. Protams, klimata pielāgošanas jomā un citās jomās daudz kas ir paveikts, bet mēs neesam pietiešami daudz domājuši par nabadzības samazināšanas mērķiem. Protams, ka mums ir vienmēr jādomā par klimatu pārmaiņām, un mums vajadzētu um, mēģināt palīdzēt lauku reģioniem. Tāpat mums ir jādomā arī par lauku reģionu uzņēmumu konkurētspējas paaugstināšanu. Uh, Diemžēl otrās pīlārs kopējā lauksaimniecības politikā tika pārveidots, un tagad mēs redzam, ka tā ir tāda kā instrumentu kaste, kurā ir samesti visi iespējamie rīki, un diemžēl šis otrais pīlārs nav saņēmis arī vajadzīgos finanšu līdzekļus. Mums vajadzētu vairāk runāt par pirmo un ar otro pīlāru. Mums ir vajadzīgs risinājums lauku reģionu attīstīšanas izaicinājumiem. Domāju, ka mums nevajadzētu tagad, eh, kā saka Spānijā, eh, vienu svēto aizmirst un otru celt uz piedestāla. Tātad mēs nevaram šeit visu laiku uh, svairīt finanšu līdzekļus no viena pīlāra uz otru. Mums vajadzētu izvairīties no šāda veida neefektivitātes. Uh, Ja mēs redzam, ka pastāv necauredzamība attiecībā uz pirmo vai uz otro pīlāru, tad es uzskatu, ka mums vajadzētu darīt visu iespējamo, lai šī caurzmība tiktu atjaunota, un tad arī vajadzētu pārvietot uh, finanšu līdzekļus no viena pīlāra uz otru. Mums vajadzētu domāt par uzņēmumu konkurētspēju. Šādā veidā mēs varēsim cīnīties arī pret nabadzību. Uh, Tieši tāpēc mums vajadzētu veicināt jaunās tehnoloģijas un arī izglītības programmas. Šādā veidā mēs dosim savu ieguldījumu arī nabadzības samazināšanā. Atzinumā projektā jau ir norādīts, ka mums vajadzētu stiprināt eh, programmas lauku reģionu atbalstam. Protams, ka sākums vienmēr ir sarešķīts. Tieši tāpēc mums vajadzētu uh, pātrināt uh, eh, dažādus stimulus šo programmu atbalstam. Būtu svarīgi, lai komisija sagatavotu vadlīnijas tā, lai lauku, uh, lauksaimniecības nozare, pārtikas ražošanas nozare labāk saprastu, kā šos fondus izmantot, un lai varētu izmantot arī EFSI fondu. Paldies! Jārkungs. Paldies, priekšsēdētāji. Man būtu trīs piezīmes. Pirmkārt, es vēlētos pateikties atzinuma sagatavotājai par šo projektu. Man būtu svarīgi, kā politiķim, norādīt uz to, ka uh, lauksaimniecības komitejai vajadzētu turpināt strādāt pie programmām lauku reģionu atbalstam. Uh, Pastāv dažādi fondi un finanšu līdzekļi bieži vien tiek pārlikti uz citiem fondiem, taču mums kā politiķiem vajadzētu vairāk domāt par lauku reģioniem. Mums vajadzētu pievērst šiem reģioniem daudz lielāku uzmanību nekā citām komitejām. Tātad Ja runa par lauksaimniecības komitejas mērķiem, tad pirmkārtām mums ir jāstrādā ar lauku reģiona problēmām. Mums nevajadzētu šeit iecināties ekonomikas kā tādas veicināšanā. Otrakārt, es eh, esmu ļoti pateicīgs par desmito punktu, kur ir teikts, ka mums eh, vajadzētu attīstīt atbilstošas programmas lauku reģioniem, un ja mēs vēlamies to darīt, tad mums ir jāiesaistā vietējie cilvēki, cilvēki, kas ir pietuvināti eh, šīm problēmām. Domāju, ka tas mums ir jādara. Un domāju, ka šo desmito punktu mēs varētu pat vēl pastiprināt. Tagad lielākā problēma - astotais punkts. Esmu pateicīgs, ka šis punkts ir iekļauts. Tātad pārāk liela regulācija. Protams, mums vajadzētu vērsties pret pārāk lielu birokrātiju. Uh, Eh, tad, kad eh, beidzas eh, finanšu plānošanas periods un sākas jauns periods, bieži vien mēs saskaramies ar tādu kā sākuma deficītu. Un um, bieži vien tas ir saistīts tieši ar birokrātiju. Uh, un noteikti, ka reģionālā līmenī mums vajadzētu domāt par šīs birokrātijas samazināšanu. Iespējams, ka mums nāksies diskutēt ar budžeta kontrolas komiteju. Nu, protams, ka budžeta kontrolas komiteja teiks, ka ir vajadzīga kontrole, vajag vērsties pret krāpšanu, pret korupciju, bet um, laiku pa laikam mēs pārspīlējam. Un šajā pirmajā punktā um, mums vajadzētu domāt par divām lietām. Pirmais būtu lauksaimnieki, Un lauksaimnieki ir pieraduši cīnīties katru gadu ar Eiropas direktīvām. Un uh, ir um, arī tādi pieteikumi iesniedzēji, kas eh, ar šīm direktīvām saskaras varbūt tikai vienu reizi mūžā. Iespējams, ka viņiem ir kaut kas jāatjauno, viņiem ir kāds viens konkrēts projekts, un viņi šajā uh, birokrātijas uh, mūža mežā pazūd pavisam ātri, un tā ir tāda kā antireklāma. Mums um, vajadzētu varbūt vairāk uh, runāt par to, kas darbojas labi. Mēs uh, saņemam arvien vairāk uh, sūdzību no reģionālajām pārvaldēm. Arī šīs reģionālās pārvaldes, diemžēl, nespēja tikt galā ar šīm prasībām, kas ir pārāk birokrātiskas. Es eh, tāpēc gribētu iedrošināt atzinumu sagatavotāju pieturēties pie šī astotā punktā. Ja mēs šīs programmas nepadarīsim mazāk birokrātiskas, mēs nevarēsim sasniegt savus mērķus, mēs nevarēsim nodrošināt ekonomisko attīstību lauku reģionos. Tātad vajadzētu nodrošināt, lai šīs programmas eh, to lietotājiem būtu cauredzamas. Mums eh, vajadzētu izvairīties no tā, ka finanšu līdzekļi tiek izmantoti eh, nepareizi, piemēram, dažādu kontroļu veikšanai. Tātad astotais punkts. Es, protams, zinu, ka budžeta kontrolas komitejai e, nostāja būs pavisam cita. Tā vēlas šīs programmas un kontrolas tikai pastiprināt. E, Es gribētu nodrošināt, lai šīs programmas būtu tādas, kur korupcija nav iespējama, bet mēs nevaram pieļaut kļūdu, ieviešot eh, vēl striktākas kontrolas. Tātad astoto punktu vajadzētu uh, izvērst un vajadzētu kontaktēties arī ar budžeta kontrolas komiteju. Gribētu arī norādīt, ka lauku reģionos mums eh, vajadzētu domāt par šiem mazajiem uzņēmējiem. Te nav runa par milzīgiem uzņēmumiem, kas var investēt miljoniem eiro, jo šiem uzņēmumiem ir vajadzīgie darbinieki. Un ja ierodas eh, kādi kontrolētāji no Eiropas, tad pirmais, eh, kas tiek darīts, ir piesaistīt juridisko dienestu. Savukārt mazajiem uzņēmējiem šādu um, juridisko speciālistu nav. Tieši tāpēc mums vajadzētu vairāk domāt par mazajiem uzņēmējiem un vajadzētu nodrošināt, lai nauda tiek patiešām izmantota un lai nenotiek liekas kontrolas tikai par to, vai kāds komats nav ielikts pareizajā vietā. Tātad vēlreiz aicinātu izvērst astoto punktu. Jārkungam bija tiešām daudz sakāmā. Mums ir laiks, tāpēc, ka balsojumu mēs paveicām itin veikli, tāpēc es negribu pārtraukt, tad, kad jūs izsakāties. Tagad Stailers kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Jāsaka, ka Pēters Jārs man burtiski izņēma vārdus no mutes, tādēļ neatkārtošu viņa paustās domas un klausoties arī kolēģi Lambertā Van Nīstelrojā, gribu teikt, ka pēc 2018. 20. gada ir nu, ļoti daudz ietaupījumu jāveic. Un tad, kad es, piemēram, Nīderlandē par to stāstu cilvēkiem, uh, nu, sastopos ar vairākiem fenomeniem. Jā, ir šeit šie subsīdiju, kā arī uh, un e, dažādas dabas organizācijas un koncerni saņem ļoti daudz līdzekļu, bet, nu, piemēram, zemnieki paliek tā kā iepakaļus gan Vācijā, kā to ilustrē Pēters Jārs, gan arī Nīderlandē. Un tādi mazi ģimenes uzņēmumi pat nezin, ko darīt, pie kā vērsties. Es domāju, ka mums vajadzētu skaidru un gaišu pateikt, nu, tas ir saistīts arī e, ar Junker fondu un arī citiem fondiem, citiem instrumentiem dokumentiem, kur tad var doties zemnieki, pie kā vērsties. Ja mēs runājam par klīmata politiku, mēs šeit nerunājam tikai par uh, tādām ļoti vērienīgām inovācijām, jādomā arī par lauku reģioniem, to attīstību, darbu, kas veicams uz vietas. Nu, kur tad šie cilvēki uh, var vērsties, kur viņi var saņemt finansējumu? Nu, 2018. gads jau vairs nav tālu, mums jāsaprot, ko darīt tālāk, un uh, Eiropai ir jābūt uzticamai. Paldies! Pan poseł Takulla. Takuls kungs. Kiitoksia, puheenjohtaja. Paldies, priekšsēdētāji. Jāsaka, ka šis ir jautājums, kas izraisa daudz polemikas. Man arī ir ko teikt. Un, protams, Eiropas parlaments uh, gatavo ziņojumus, mēs uh, gatavojam atzinumus, izsakām savu viedokli. Un e, bieži vien darbs pie dokumentiem prasa ļoti daudz laika, un svarīgākie jautājumi tiek atstāti novārtā. Es gribēju pateikties Dančils kundzei Alde grupas vārdā. Viņa ir veikusi patiešām uzteikšanas vērtu darbu. Ziņojums ir ļoti labi pārdomāts, un tajā ir izcelts arī pats svarīgākais. Un mums ir jāsaprot, ir jāsamazina birokrātija, kā LP finansējumam ir jābūt vienkāršākam un elastīgākam. Varbūt, ka nedaudz vairāk vajadzētu šeit uzsvērt tieši inovāciju lomu tehnoloģiskās pārmaiņas, eh, protams, notiek ļoti ātros tempos, tā skaitā arī lauksaimniecības nozarē. Mums ir jābūt konkurēt spējīgākiem un ir jāpadomā par lauksaimniecības ehm, tādu noturīgumu Eiropā. Komisija ir jābūt proaktīvākai jāiepazīstina mm, zemnieki, lauksaimnieki ar visām tām iespējām, kas ir izmantojamas. Es iesniegšu vairākus grozījumus, bet, nu, tie būs vairāk tādi vienkārši, lai uzlabotu šo ziņojumu. Paldies, Andriju Kungs! Thank you, Chairman. Uh... Aņokungs, paldies priekšsēdētāji. Mēs runājam par to, ka kontro, budžeta kontrolas uh, nosacījumi kļūst aizvien sarežģītāk, runājot arī par lauksaimniecības finansējumu. Jāsaka, ka Jāra kungs ir vācu deputāts, un es gribētu teikt, ja Vācijā vācu lauksaimniekiem ir grūti to visu paveikt, nu jāsaka, ka tad pat tiešām pastāv reāla problēma. Thank you Jā, nu, mēs bijām vispārsteigti par Brexit rezultātu, un jāsaka, ka daudzas lauksaimniecības arī balsoja par izstāju. Mēs bijām par to pārsteigti. Priekšsēdētāja kungs, eh, nu vai jūs varētu uh, nedaudz apklusināt uh, eh, lielos pļāpas? Kurš apklusinās Deisa kungu? Nu, kādam ir jāveic šis uzdevums? Liels paldies! Tātad es runāju par Brexit balsojumu Lielbritānijā. Atkal viņi sāk runāt. Paldies! Jāsaka, ka daudz lauksaimnieku balsoja par izstāju, un viens no iemesliem bija tas, ka ir jāizlaužas cauri šiem birokrātijas džungļiem, lai vispār saņemtu kaut kādus līdzekļus no otrā pīlāra. Uh, Un jāsaka, ka finansējums uh, ir mainījies, ir mainījies, mainījušās proporcijas. Mēs saņemam mazāk finansējumu no pirmā pīlāra, un lauksaimniekiem saņemt kaut kādu atbalstu ir ļoti grūti. Uh, Un uh, ko dara uh, Britu uh, nodokļu maksātāji? Jāsaka, ka viņi samaksā divreiz vairāk naudas nekā pēc tam lauksaimnieki saņem atpakaļ. Viņi arī grib nu, kontrolēt, viņi grib zināt, kur paliek viņa līdzekļi. Es to ļoti labi varu saprast. Un kur tad šī nauda galu galā nonāks? Ja britu fermeri vairs nevar uz to pretendēt, es domāju, ka Eiropas Savienība varētu izmantot šo lielisko iespēju vairāk līdzekļu novietot no pirmā pilāra otrajā un šo naudu izmantot, nu, lai varētu, piemēram, eh, izvietot, eh, izmitināt kaut kur migrants no eh, Ziemeļāfrikas, no tuvējiem austrumiem un tā tālāk. Un es gribu teikt, ka tas nenotiks, un kad es to piedāvāju komisāru kungam pirms dažām nedēļām, uh, Viņš pat, e, nu, nevērsās pret šādu ideju, to nenoraidīja. Nu jā, izskatās, ka ir liela šības šiem diviem vārdiem refuse un reject. Es gribētu. šeit runāt, piemēram, nu, varētu otrā pilāra līdzekļus izmantot, lai izvietotu migrantus, izmitinātu, nu, piemēram, kaut kur Eiropas Savienības lauku reģionos. Paldies! Paldies, ļoti interesanta doma. Varbūt, ka varētu uz to reaģēt, saka priekšsēdētājs. Eiropas Savienībā tiek veiktas ne tikai budžeta iemaksas, jārunā par kopīga vienotā tirgus priekšrocībām. Nevajadzētu to aizmirst. Bieži vien ir tā, ka valstis, eh, kuras iemaksā budžetā vairāk nekā saņem atpakaļ, tām ir labāka infrastruktūra, tās ir labāk eh, attīstītas un var arī labāk eh, baudīt vienotā tirgus priekšrocības. Tas viss ir sasaistīts savā starpā. Un tas ir jāņem vērā šie papildus, šīs papildus iemaksas, nu, ir jāsaprot, kāda ir pievienotā vērtība, ko jūs saņemat atpakaļ. Viss ir jāplūko kopsakarībā, nevis tikai tā kaut ko, nu, vienu aspektu izraujot no konteksta. Lai labāk apzinātos, kādas ir iegūtās priekšrocības, tā, tas viss ir uh, jāpapēta nedaudz dziļāk. Nav tā, ka tikai tiek maksāts iekšā. Protams, līdzekļus var izmantot. Polijā es vienmēr skaidroju, ka vienā brīdī notiek sasniegts tāds līmenis, pateicoties kohēzijas politikai, ka jums vairs nevajag nu, tik daudz palīdzības, tik daudz līdzekļu saņemt, jo ir atšķirīgi attīstības līmeņi. Tā tikai tāda piezīme. Tagad Rope kungs lūdzu. Ačiū gerbiamas pirmininkė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 Jautājums ir, ir par to, kas tiek izmantots un kāda mums ir pieredze ar šiem jautājumiem. Es pats biju uh, pilsētas domas vadītājs no 7. līdz 13. gadam un zinu, kā šo fondu pārvedumu un arī izmantošanu darbojas. Es gribu teikt, ka struktūra fondi Lietuvā ne. Uh, varēja tikt izmantot, lai radītu darba vietas, tika radīta infrastruktūra ar to naudu, ko saņēma, un uzņēmumi. Tad uh, sekoja tam, kas notika, un rezultāti nu, bija drīzāk tādi diezgan uh, pieticīgi. Es domāju, ka jāizmanto tāda pieredze, kāda ir, ir jāpalīdz uzņēmumiem. Un es domāju, ka ja mēs vēlamies lai būtu mazāk atšķirības eh, Eiropā Un lai izlīdzinātu atšķirības uh, starp um, valstīm, palīdzētu tām, kas ir uh, sliktākā situācijā, lai mēs gribam, lai ģimenes būtu uh, vienotākas, lai, um, teiksim, vīrs nestrādātu kaut kur um, citur, kādā citā valstī, lai nopelnītu naudu ģimenei, tad es domāju, ka tā nav tāda īsti, nav īsti labs risinājums. Mums ir nepieciešami konkrēti risinājumi lauksaimniecības jomā. Pirmie eh, rezultāti pēc padarītā ir, eh, piemēram, Lietuvā um, redzami jaunajiem, jaunajām darba vietām nav jāiznīcina iepriekšējā eh, laikā radītās darba vietas. Protams, ka jārada darba vietas, bet jāsaglabā arī tās, kas jau ir bijušas, lai tās netiktu viss iznīcināts, bet varētu attīstīties. Un šīs darba vietas tām vajadzētu būt tādām, kas dod perspektīvu, kas eh, ļauj eh, nopelnīt eh, algu, kas ir cienīga. Tāpat arī ir jāpadomā par ko, kā saglabāt tās darbvietas, kas ir radītas un. A, Mums ir jāzina, kā mēs nākotnē šīs darbietas varētu finansēt, un tie ir jautājumi, par kuriem vajadzētu jau tagad domāt. Paldies! Paldies, un tagad Sanārs kundze. Presidente, jo en primer lugar también. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī gribēju pateikties referentei par veikumu, bet Pirms turpināt šīs interesantās diskusijas, kā vislabāk izmantot eh, finansējumu, es katrā ziņā piekrītu, ka šīs debatas ir ļoti būtiskas. Bet pirms uzsākt diskusijas gribēju teikt sekojošo. Jāsaka, ka nedrīkst izmantot e, investīciju fondus un citus fondus, lai e, šantažētu dalību valstis. Un jāsaka, ka komisija e, arī draudēja Spānijai pārtraukt finansējumu plūsmu no investīciju un kohēzijas fondiem, ja tā ne, neveiks visas uh, pielāgošanas pasākums, ka vienkārši finansējums tiks pārtraukts. Bet mēs taču piedzīvojam krīzi, un krīze ietekmē darba tirgu, uh, vīdes aizsardzības mērķus, cilvēki kļūst nabadzīgāki, un es gribēju vērsties pie komisijas. Mums ir jābūt pietiekami drosmīgiem un jāpasaka komisijai, ka tā nedrīkst spēlēties, rotaļāties ar dalību valstīm un tās vienkārši šantažēt. Paldies! Flanagan kungs lūdzu. Paldies! tas, ko teica priekšsēdētāja kungs atbildot Aņū kungam par vienotā tirgus ieguvumiem, jā, protams, ieguvumi nenoliedzam ir un vienotā tirgus koncepcija man ir paprātam, bet jā, jūs uh, tur atņemāt eh, budžetu dalību valstīm, jāsaka, ka galu galā tā nav, tas nav vienotais tirgus, un tas nebija tas, uz ko mēs parakstījāmies iestājoties Eiropas Savienībā. Mēs balsojam pret Nīcas līgumu, pret Lisabonas līgumu, cilvēki nevēlējās to visu, un jāsaka, ka tas viss vienā brīdī sabruks pīšļos, ja jūs neatmodīsieties un neieklausīsieties cilvēkos, bet nekas neliecina, ka jūs to darīsiet. Jā, investīcijas izaugsmē un darba vietās, protams, par to ir jārunā. Es nezinu, kas notiek jūs jūsu dalība valstīs, bet uh, tā vieta, kur es uh, dzīvoju, cilvēki dodas prom, cilvēki bēg no laukiem, jo mm, vien, jāsaka, ka tā nauda, kas ir paredzēta uh, Uh, īrijas laukiem, lauku reģioniem. Tā notiek, nonāk to cilvēku kabatās, kas ir bagāti, kam ir milzīgas saimniecības, uh, kas uh, braukā apkārt ar privātajām lidmašīnām, bet jāsaka, lauku reģionos mazie lauksaimnieki bieži vien arī izdara pašnāvības, jo viņi ir zaudējuši jebkādu cerību. 80% no KLP uh, budžeta uh, nonāk pie 20% bagātāko lauksaimnieku, un tad kāds varētu teikt, ka viņi ražo ārkārtīgi daudz pārtiks, bet īstenībā nē, viņi saražo tikai kaut kāds 30% no kopīgā pārtiks apjoma ES. Ja mēs vēlamies vairāk finansējuma, Mums vajadzētu beigt finansēt tos saimniecības, kuru īpašnieki bra, eh, lido apkārt ar privātajām lidmašīnām, kum ir milzīgi daudz naudas. Es saku, ka tas nav mērtiecīgi. Un jāsaka, ka ziņojums ir interesants jūs runājat arī par šo tā saukto apzeltīšanu, un kad mēs par to runājam, uh, Hogan kungs arī uh, par to izteicās, viņš gribēja sākumā pievērsties pirmajam pīlāram, tas nav nekāds uh, Eh, pārsteigums. Eh, jāsaka, ka nu, komisāri no tā gūst visvairāk labuma, ir pietiekami daudz piemēru tam, bet ir jāvienkāršo otrais pīlārs, kas tagad ir tik piņķerīgs. Man šķiet, ka nu nevienam vairs nebūs laika ārta zemi un nodarboties ar reālajiem pienākumiem, ja viņi mēģinās visai šai birokrātikai izkosties cauri. Uh, Jāsaka, ka šeit ir arī vīdes politika un citas, cita veida politikas. Tas viss ir tik ārkārtīgi pārkrauts, tik ārkārtīgi sarežģīts, ka cilvēki vairs mūs neatbalsta. Mēs vēlamies uh, arī, lai cilvēki, kas nav laiksaimnieki, mūs atbalstītu, bet ir ļoti grūti to uh, panākt, ja tik daudz naudas nemaz nenonāk uh, lauksaimniek, pie lauksaimniekiem. Un jāsaka, ka kāds, kam ir privātā līdmašīna, kas svaidās ar naudu, kas uh, ir īstenībā domāta lauksaimniekiem, jāsaka, ka viņš tik un tā nu, nevar apēst vairāk, kā viņš var apēst, un viņam eh, īstenībā nevajag vairāk naudas, kā viņam jau ir šī nauda, ir domāt lauksaimniekiem reālām vajadzībām. Paldies! Dziękuję. Te Pana stwierdzenia, pytania są. Paldies. Jā, šie visi ir ļoti svarīgi jautājumi, arī domājot par gaidāmajām diskusijām tika uzdoti daudzi jautājumi, un, protams, ir jāmēģina atrast atbildes uz tiem. Vairākungs. Paldies! Eh, Eiropas eh, modelis, ko dibināja eh, sākumā un balstījās uz neatkarību lauksainiedz ziņā, ir no tā esam atkāpšies ļoti tālu un 2014. 20. gada plāna attiecībā uz lauksaimniecību vairs neatļauj atjaunot uh, ekonomisko aktivitāti lauku uh, reģionos. Un realitāte ir uh, tāda, par ko runā arī šis ziņojums. Nu, nekas neaizvietos tās lauksaimniecības, kas būs pazaudētas un pakalpojums arī piegādājs un tirgotājs lauku jomā. Uh, izmaiņas aizvien uh, dziļākas un lauku uh, um, teritorijas pārveidojas teritorijās, kur ir plaša novecošanas, riski daudz cilvēki ir vecāka gada gājuma, un um, šīs zonas saskars ar plašām problēmām. Un no valsts uz reģionu pleciem noteikti tiek pārlikts uh, problēmu risinājumu, un ir ļoti daudz uh, iekšējās tādas spēles, uh, to mēs redzam uh, Francijā, un tas ir pretēji tam, ko mēs uzskatām, kas ir nepieciešams, un kāds arī ir uh, komisijas viedoklis. Un neskatoties uz valstu uh, centieniem, ir jākoordinē uh, nacionālā līmenī. Um, palīdzības piešķiršana, jo tā ir ļoti nevienlīdzīga. Uh, Un tagad jāsaka, priekšsēdētājs tiešām šī eh, stratēģija neatbilst mūsu tam, kas ir nepieciešams krīzes laikā. Fatāla situācija eh, ir eh, liberalizācija tirgu. Ale my na ten temat dużo mówimy na. No, nu, mēs daudz runājam par šiem tematiem arī citās komitejās. Tagad Budas kungs nākamais runātājs. Paldies, priekšstādā kungs. Es gribētu teikt paldies referentē par stāstījumu un gribu izteikt pāris punktus pirms par šo tematu dziļāk runāt. Mēs redzam, ka aizvien vairāk uzsvars tiek likts uz tām pretrunām, kādas ir starp austrumu un rietumu geogrāfiskā izvietnē esošām valstīm. Un tie ir daži kolēģi, kas to uzsver. Un es domāju, ka ir jārunā korekti, e, e, tad, kad mēs runājam par e, to finansējumu, kāds ir piesešķirts valstīm, kas ir es austrumos. Runāšu par Rumāniju, mans pārstāvēto valsti. Gribu teikt, ka 92% no investīcijām ir ārzemju investīcijas un tikai 8% ir. Uh, vietējie līdzekļi, kas ir ieguldīti. Tātad 92%, 92 investīcijas nāk no rietumiem. Un lai kāda būtu šī joma, nu, piemēram, automašīnu, automobīļu sektorām tiek ražoti traktori, bet tie ir ražoti ārā pārdošanai ārējos tirgos, nevis iekšējiem tirgu. Un vai jūs domājat, ka tas ir slikti investēt Eiropas austrumos? E, es domāju, ka nē. Es domāju, ka katrs investētājs eiro Eiropas austrumos rada vismaz divus eiro tām valstīm, kas ir investējuši šo eiro sākotnēji. Un es domāju, ka nu, nevajadzētu, ka vajadzētu runāt arī par. Um, ieguvumiem un ne tikai par uh, investīcijām. Tagad par uh, lauku reģioniem. Protams, ka mēs vēlamies uh, konsolidāciju un vēlamies, lai lauki būtu pievilcīgi dažādos veidos, uh, lai novērstu cilvēku aizplūšanu no laukiem. Francijā, tad, kad esmu devies uz Franciju, esmu redzējusi, ka tā ir liela problēma, proti cilvēku aizplūšanu no laukiem. Domāju, ka ir jāizmanto visi iespējamie fondi, lai cīnītos pret šo problēmu. Un ir jāpalīdz lauku videi, ir jāuzlabo um, skolas struktūra, internets, veselības aizsardzības pakalpojumi, ir jārada darba vietas. Un viens no kolēģiem arī teica, ka mums uh, jābūt drošiem, ka šīs. Uh, darba vietas rada nākotni, lai tiktu uh, radīt nākotni tiem cilvēkiem, kas um, dzīvo lauku vidū. Un vēl divas piezīmes. Nosākumā par pārspīlēto birokrātiju es esmu ticies ar Rumānijas mēriem, kas ir teikuši, ka ar 49 tūkstošu dažādu normatīvo aktu uh, ir attiecināta uz viņu darbību. Un mums jāraugās, ko varam darīt, lai samazinātu birokrātiju un lai a, pēc iespējas a, uzlabot a, lauku vidas situāciju, jo ir jāpievērš lielāku uzmanību un jāuzlabo kvalitāti, kvalitāti tur dzīvojošiem. Paldies. Nākamais runātais diskungs. Paldies, priekšstādā kungs. Es uh, Gribu izteikties rēģēt uz eh, to, ko teica kolēģi. Situācija ir ārkārtīgi atšķirīga. Un sākumā gribu eh, pateikt Ančēlas kundzei eh, ļoti sirsnīgi. Viņa ir labi pastrādājusi un izteikusi vērtīgus priekšlikums izteikusi. Man bija desmit gadi, kad Romas līguma tika parakstīti. Vācijā es uh, nāku no, um, tās, no tā reģiona, kas bija viens no nabadzīgākajiem, un ne velti nacionāla uh, sociālismu laikā bija lielākie militārie um, tādi tā kā izmēģinājumu punkti, jo um, nebija tik ļoti vērtīga šī zeme, bet uh, izmaiņas pēdējos gados ir bijušas un vispār ir bijušas tik liels, ka um, mūsu uh, uh, reģions ir viens no uh, vislabākajiem uh, un no tāda atpalikuša uh, reģiona mēs esam kļuvuši par ļoti augstu attīstītu. Un jāsaka, ka tas tā ir ļoti, ļoti liela. Uh, ļoti liels progress. Um, jāuzsver, ka arī dalībvalsts ir atbildīgs par to, kā izmanto palīdzību no Briseles. Uh, ja mēs runājam par uh, to, ka tagad lauku vidē tiek uh, radīts uh, radīt tādu platformu, kur firmas un, un notevs var izveidot, bet ja nav uh, platjoslas interneta pieslēguma, tad neviens uz turien nedosies. Tas nozīmē, ka jā, uh, investē uh, infrastruktūrā, lai lauka attīstītos. Un gan ir viena problēma, ko nevar uh, saprast, kā m, mm, to atrisināt. Jau 12 gadus šeit runājam, kopš šeit strādāju par birokrātijas uh, samazinājumu, un situācija kļūst aizvien sliktāka. Nezinu, ko uh, var darīt, lai šo hidru. Uh, sa, apkarotu. Un aizvien vairāk dažādu noteikumu ir, uz ko jāievēro, un es nezinu, mums ir jāie. Uh, jā, izveido īpaša komiteja, varbūt, lai strādā tā, lai šīs problēmas būtu tādas, lai mazie uzņēmumi, amatnieki, lauksaimnieki varētu tās izmantot. Un Aņūkungs mēs tieši runājām kad mēs diskutējām, mēs tieši diskutējām par to, ka mums ir arī ļoti efektīva administrācija, bet administrācija, kas uh, ārkārtīgi precīzi visu kontrolē, kādi projekti tiek īstenoti. Taču man arī jāsaka, ka Bavārijā, mans pārstāvētāja federālajā valstī, nu, nav pietiekama otrā pīlāra līdzekļi, viss ir izmantoti un budžets tagad ir jāpalielina, jo nav pietiekama līdzekļi. Tātad var īstenot šīs programmas. Nu, varbūt, ka mums vajadzētu apusēji apmainīties ar pieredzi, lai Eiropā varētu īstenot šīs uh, programmas. Un bez tam gribētu uh, teikt arī to, ka mums vajadzētu piedāvāt jauniem um, cilvēkiem valodu apmācību. Es uh, lasīju, ka mans pārstāvētā reģionā aptuveni 500 apmācības vietu nav izmantotas. Un, uh, pirms 20 eh, gadiem spāņi, portugāļi um, brauc uz Vāciju un strādāja mācījās, bet man liekas, ka cilvēki tagad vairs nav tik um, gatavi pārvietoties, uh, kā tas ir bijis agrāk. Varbūt arī par šo jautājumu jārunā, lai mēs varētu, nu, piemēram, tās pašas uh, 500 uh, vietas aizpildīt, kur var iemācīties jaunu amatu. Tas arī ir. Uh, ārkārtīgi ātri jautājums, uz kur vajadzētu ātri reaģēt. Un paldies referentē vēlreiz par viņas izstrādāto dokumentu un diskusiju. Paldies! Paldies tagad pēc tīrkungs. Hvala vam lijepo, gospodine predsjedniče. Čestitam. Paldies, priekšādātāji. Es vēlētos um, paust atzinību kolēģei par sagatavotu atzinumu. Uh, Es gribētu arī norādīt, ka šo atzinumu vajadzētu papildināt, iekļājot tajā papildu datus. Lauksaimnieku loma ir ārkārtīgi svarīga jaunu darba vietu radīšanā. Mūsu kolēģis Jāra kungs savā ziņojumā pieminēja, ka, ja lauksaimniecības nozarē tiek izveidota viena darba vieta, Tā savukārt rada septiņas papildu darba vietas citās nozarēs. Es piekrītu arī pārējiem kolēģiem, kas pieminēja ļoti sarežģītās procedūras un to, ka mazajiem un vidējiem uzņēmumiem un uh, nelieliem lauksaimniecības uzņēmumiem ir ārkārtīgi sarežģīti saņemt finansējumu. Es patiešām būtu vēlējusies redzēt, lai šajā ziņāmā tiktu runāts par tieši šiem aspektiem. Ir jānodrošina piekļuvē finansējumam no Eiropas Savienības, un tas ir jādara pēc iespējas ātrāk un efektīvāk. Diemžēl pašlaik pastāv atšķirīgas tendences. Pēdējā gada laikā 150 tūkstoši jauniešu izbrauc no Horvātijas, tāpēc, ka viņi nesaskata savu nākotni šajā valstī. Mēs redzam, ka lauku reģioni kļūst arvien tukšāki. Iedzīvotāju skaits šajos reģionos samazinās. Ja mums izdotos nodrošināt šī finansējuma efektivitāti, jaunieši iespējams paliktu lauku reģionos. Vajadzētu atcerēties, ka tieši lauku reģioni saglabā valsts tradīcijas, tieši tāpēc tie ir atbalstāmi. Paldies! Paldies! Pēdējā runātāja Kādenbahas kundze. Lielas paldies! Es negribēju nemaz izteikties, bet Desa kunga teiktais tomēr lika man sarosīties. Es darbojos budžeta kontrolas komitejā un uh, arī Austrijā es darbojos uh, līdzīgās struktūrās. Un es varu norādīt, ka šie atšķirīgie ziņojumi, uh, tā skaitā arī ziņojumi, kurus mēs saņemam attiecībā uz Eiropas nodokļu maksātāju naudas izmantošanu, kā arī ziņojumi, ko mēs saņemam no dažādām kontrolas iestādes dalību valstīs, uh, ir ļoti nopietni dokumenti, un tie mums būtu jāņem vērā. Es eh, ļoti bieži varu uh, konstatēt, ka uh, revīzijas iestāžu ziņojumi, diemžēl, netiek pietiekami ņemt vērā budžeta komitejās vai atbilstošajās komitejās uh, dalību valstīs. Un tas, diemžēl, noved pie tā, ka uh, Eh, nodokļu maksātāju nauda tiek izšķērdēta. Mēs redzam, ka pēdējos eh, gados tiek eh, izdarīti mēģinājumi izlietot šos līdzekļus saprātīgāk. Un, protams, visi, kas izsakās, runā par to, ka mums vajadzētu samazināt birokrātiju. Pēdējos gados mēs redzam, ka ziņojumos tiek Tāpēc, ka ir vajadzīga labāka, saprātīgāka kontrole. Un, ja rezultāti uzlabojas, tad mēs par to varam pateikties tieši šīm uh, labajām kontrolēm. Mums vajadzētu izmantot to, kas jau ir radīts. Un vissliktākais būtu, ka, ja mēs teiktu, ka naudu iegūt ir ļoti sarežģīti, tāpēc mums visu vajadzētu vienkāršot. Uh, Ir ļoti daudz dažādu priekšlikumu. Protams, mums nav vajadzīgas vēl papildu komitejas vai papildu iestādes. Mums ir jāizmanto jau esošie dati un norādījumi. Tos vajadzētu izmantot uh, loģiskāk un saprātīgāk. Paldies. Tagad uh, Noičers kundze. Man ir patiešām žēl, ka daži uzskata, ka lauksaimniecības politika ir naudas sadalīšanas politika. Uh, Tātad tiek runāts par to, ka lauksaimniecības komiteja ir tā, kas sadala visu lauksaimniecības budžetu. Protams, mēs runājam par to, kā naudu vajadzētu izmantot, bet eh, galu galā mēs neesam tieši saistīti ar naudas piešķiršanas politiku, un šie mērķi varbūt netiek pietiekami augstu novērtēti. Mūsu uzskata par Eiropas naudas sadalīšanas um, iestādi. Uh, Es, piemēram, lauksaimniecības politiku vērtēju pavisam savādāk. Hauslinga kungam pārējais vārds. Uzskatu, ka šajās debatēs mums nevajadzētu uh, runāt tikai un vienīgi par uh, prasību paaugstināšanu otriem pīlāram. Uh, mēs redzam, ka otrā pīlāra finansējums ir nepietiekams. Un eh, tad, kad mēs runājam par investīciju veicināšanas programmām, tad, eh, protams, mums ir jāatcerās, ka ļoti daudzās jomās ir vajadzīgs finansējums un ir jādomā par to, vai šis finansējums tiek izmantots lietarīgi. Mums ir arī jāsaprot, ja finansējums tiek paaugstināts vienā nozarē, tad otrā nozarē iespējams tas sarūk. Atbildot eh, desekungam, Eh, Bavārijas reģions eh, neattīstījās tikai tāpēc, ka tas varēja izmantot finansējumu no otrā pīlāra. Šeit bija arī daudz citu aspektu. Protams, ka otrā pīlārā līdzekļi ir jāizmanto darba vietu radīšanai. Un, protams, no ekstrēmi labējās puses uh, tiek minēti šie migrācijas jautājumi. Protams, ka bēgļi būtu jāintegrē lauku reģionos, kur gan citur, jo tieši lauku reģionos ir vajadzīgas darba vietas un bēgļiem ir vajadzīgas nākotnes perspektīvas. Mēs jūtam, ka tagad tiek paustas negatīvas emocijas pret bēgļiem, un, protams, arī lauksainicības nozarē e, šie aspekti tiek pieminēti, bet es to uzskatu par absurdu. Vēl atbildot desekungam, jā, protams, ka otrais pīlārs ir pārāk slikti finansēts, un mums rodas iespējas, ka e, šis e, finansējums nonāk pirmajā pīlārā. Uh, Šķiet, ka CDU partija Vācijā tieši par to arī runā, un ja šeit finansējumu pietrūkst, tad tiek runāts par to, ka naudu vajadzētu pārbīdīt uz otro pīlāru. Bet varbūt, ka šo politiku tomēr varētu veidot daudz savādāk, nevis pārbīdot naudu no viena pīlāra uz otru. Dēsa kunga vēlreiz vārds. Paldies priekšādātājiem, man ir tikai viens komentārs. Mēs nesam šeit eh, pārbīdījuši naudu no pirmā pīlāra uz otro pīlāru. Bavārijā, piemēram, ir nolemts, ka uh, papildu finansējums tiek saņemts no valsts. Tātad te nav runa par to, ka nauda tiktu kaut kur pārbīdīta. Te ir runa par papildu finansējumu, kas tiek piešķirts, lai otrais pīlārs tiktu pienācīgi, pienācīgi finansēts. Nu, labi, ka jums ir eh, no kurienes šo naudu paņemt. Eh, tagad gribētu dot vārdu komisijas pārstāvim. Man būs šakungs no eh, Regio ģenerāldirektorāta. Paldies, priekšādātāji! Es vēlējos tikai norādīt, ka šis paziņojums tika pabeigts pagājušā gada decembrī. Tātad tas ir kopsavilkums par to, uh, Eh, par ko dalībvalstīs ir eh, vienojušās attiecībā uz konkrētām programmām. Protams, ka parlaments var diskutēt tālāk par to, kā šī politika būtu jātīsta, kā finanšu līdzekļi būtu jāizmanto. Es eh, piefiksēju atzinumu sagatavotājas domas, un jo īpaši es Eh, ņēma vērā arī elementu par eh, vietējām rīcības grupām, kurām vajadzētu dot savu ieguldījumu politikas veidošanā. Uzskatām, ka tas ir jauninājums mūsu regulējumā, un tas ir ļoti apsveicams jauninājums. Cerams, ka arī dalība valstis uztvers to pozitīvi. Vēl kāds elements, kas man likās svarīgs šajās debatēs, ir tas, ka mums vajadzētu vienkāršot mūsu politiku un vajadzētu darīt visu iespējamo, lai tā būtu pieejamāka, saprotamāka, lai mēs varētu izvairīties no eh, liekas kontrolas vai pārkāpumiem. Šī iemesla dēļ komisija ir sagatavojusi augsta līmeņa grupu, kas nodarbosies ar vienkāršošanas jautājumiem un kas kontaktēsies arī ar eh, finansējumu saņēmējiem. Mēs vēlamies zināt, eh, ko domā finansējumu saņēmēji kas viņuprāt būtu jāvienkāršo procedūrās. Mēs ņemsim to vērā un mēģināsim līdz ar to šo politiku uzlabot nākotnē. Iespējams, ka tas viss jau parādīsies debatēs par uh, reģionālās politikas nākotni. Un tas mums ļaus arī atbrīvoties no liekas birokrātijas. Protams, ka mēs vēlamies saglabāt elastīgumu un atvērtību uh, Mēs vēlamies veidot arī jaunus noteikumus. Protams, ka mēs saskaramies ar izaicinājumu. Mēs vēlamies radīt jaunus noteikumus, taču vienlaicīgi mēs vēlamies arī vienkāršot regulējumu. Gribēju arī izteikt komentāru par eh, kāda deputāta izteikumiem, ka mēs eh, it kā šantažējam dalību valstis. Nu nē, komisija nešantažē dalību valstis, tā vienkārši uh, piemēro regulas, um, ko ir pieņēmis arī parlaments. Tātad mēs uh, piemērojam regulas 24. punktu, kur ir runa par ekonomisko pārvaldību. Tas nozīmē, ka mēs nešantažējam dalībvalstis, mēs vienkārši piemērojam pieņemtos noteikumus. Paldies! Dziękuję. Lepiej poprosimy panią poseł. Lielas paldies! Tagad eh, došu vārdu referentei pentru comentariile și precizările făcute în nu, Paldies, paldies par visiem komentāriem un par visu, kas tika teikt šo diskusiju laikā un precizēts. Es domāju, ka katrs no jums var uh, dot nozīmīgu pienesumu, dodot savu pieredzi. Mēs jūs varat iesniegt grozījumus, lai uzlabotu šo ziņojumu. Un es ceru, ka noslēgumā tas būs bagātāks un pilnīgāks pateicoties tiem grozījumiem, ko būsiet iesnieguši, kas varēs atbilst um, jūsu pieredzei un papildinās to, ko esmu izstrādājusi un varbūt, ko neesmu arī pamanījusi. Paldies un gaidīšu jūsu grozījumus. Paldies! Nu, tātad grozījums var iesniegt līdz 2. septembrim, pulkstens 12. Tagad vēl pāris piezīmes noslēgumā. Jautājums ir par lauksaimniecību un KLP. Būtībā tas ir papildinājums uh, visai šai sistēmai. Tas ir nozīmīgs uh, lauksaimniecības politikas uh, jautājums. Nedrīkstam zaudēt no redzes viedokļa arī kohēzijas jautājums. Tas nozīmē, ka arī no kohēzijas līdzekļiem jārod finansējums lauku ciemiem, protams, saistībā ar lauksaimniecību. Nu, nedrīkst būt tā, ka lauksaimniecības politikai jārūpējas par pilnīgi visu, kā LP ir tikai ir um, daudzās jomās iesaistīts un lauku vidi uh, ir tikai viena no uh, darba vietām, uh, kādas eksistē laukos. Uh, Es gribēju tikai šo piezīmi izteikt, lai nu mēs šajā jomā neietvertu pilnīgi visu. Un tas arī tad nebūtu tik ļoti liederīgi. Nu, tā tad. Tagad uh, esam noslēguši mūsu komitejas sēdi. Pulkstens 11.15 sāksies koordinātoru sēde. Un tā notiks aizslēgtām durvīm. Varbūt, ka mēs varētu jau pulkstens 11. sākt. Taču tad mums ir nepieciešams frakcija apstiprinājums tam. Ja kāds tikai 11.15 ieradīsies, tad tas nebūs iespējams. Nu, tā tad frakcija pārstāvi lūdzu apstipriniet, ka varam sākt koordinātoru sēdi 11. nevis 11.15. Un tātad tehnisks pārtraukums. Darbu turpināsim pulksnes 11. ar koordinātoru sēdi. Paldies!